Okay, so. Labi. Dārgie kolēģi, tagad uh, skatīsim mūsu darba kārtības piekto punktu. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partnerattiecību uh, nolīgums. Tātad tās ir Āfrikas valstis, mūsu referents ir eh, Lāmsdorfa kungs, un es viņam uzreiz došu vārdu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ātri izslēgšu savu telefonu kolēģiem. Tagad ir laiks uzlikt austiņas. Šo eh, ziņojumu ar kuru parlaments eh, lems, vai tas piekrīt vai nē, mēs šeit apspriežam, mēs eh, es savā ziņojumā iesaku dot piekrišanu. Notlīguma mērķi ir stiprināt eh, partnervalsts no vienas puses, jo tirzniecības īpatsvars ar AKK valstīm pēdējos gados nav tik labi attīstījies kā cerēts, un otrkārt atbilstību nodrošināt PTO noteikumiem mūsu tirsniecības attiecībās ar AKK valstīm. Gribu atgādināt, ka pārējais periods uh, šeit bija 2007. gads, tas ir gandrīz pirms desmit gadiem. Un uh, mēs uh, līdz šim strādājam ar tirgus pieejas regulējumu tādu konstrukciju, kas nav piemērojama, pie, pietiekama, un tāpēc šeit ir jārīkojas. Otrā lieta, kas man ir svarīga, uh, bija diskusijas par to, ka mūsu partneru valstis saskārtos ar spiedienu, tad un nevarētu pašas lēmt. Es domāju, ka sadeks sarunās pilnīgi skaidri var redzēt, ka partneri sarunās pilnīgi mierīgi var izlēmt par vai pret, vai iesaistīties vai nē šajā noliegumā. Sarunas sākās ar septiņām dalību valstīm, un Angola izlēma nepiedalīties pēc tam. Nav tā, ka Eiropas Savienība uh, žmiedz šos partnerus un liek viņiem kaut ko darīt. Nē, uh, pārējās sešas valsts, kas ir palikušas, uh, noslēdz šo nolīgumu un viena partneru valsts izlēma to nedarīt un vairs nepiedalās. Par ko tad šeit ir runa saturiski? Šeit galvenokārt ir runa par tirzniecību preču ziņā, produktu ziņā, uh, ar pozitīvo diskrimināciju partneru valstīm. Tā ir savstarpēji vienošanās, bet uh, asimetrisks uh, tiek veidot šis nolīgums par labu mūsu partneru valstīm, un tāpēc ir diezgan daudz drošības klauzulas uh, tā sauktiem bērnu nozarēm, um, arī īpašiem produktiem ir klauzulas no ļoti zem attīstītiem reģioniem, un ir arī apspriests uh, geogrāfiskās uh, izcelsmes norādes jautājums, kā daudzos noliegumos manās mājās arī ir roibošs tēja, kura uh, šo noliegumu tiks aizsargāta. Tā ir Dienvidāfrikas uh, tēja, kas tiks aizsargāta, un arī Eiropas Savienībā tā tiks aizsargāta. Izņemot muitas uh, atlaides, uh, arī lauksaimniecības un zivsaimniecības produkti šeit ir minēti, un tas man šķiet ļoti vērtīgi, proti tagad eh, mūsu partnerā valstīm var būt drošība, ka mēs eh, nedrīkstam ieviest eh, eksporta subsīdijas lauksaimniecības jomā, tas attīstības ziņā ir ļoti svarīgs punkts. Pakalpojumu jomā un valsts iepirkuma un intelektuālā īpašuma jomā vēl neesam tikuši tik tālu, lai varētu panākt um, nolīgumu uh, To varēs apspriest nākotnē, bet eh, šīs eh, lietas vēl nav ietverts nolīgumā. Ļoti svarīgs punkts, protams, ir tirzniecības un attīstības eh, saspēle, cik lielā mērā tātad šis nolīgums tiek noslēgts, lai veicinātu attīstību marketeru valstīs. Nolīguma pirmajā pantā, kā rezolūcijā to prasīja parlaments, ir minēts tas, ka šie principi ir virzīti uz attīstību, bet es gribu vēl piebilst vienu lietu. Šāds nolīgums, kur ir runa par galvenokārt preču tirzniecību, var būt tikai daļa no plašākas stratēģijas. Uh, tas nevar būt tā, kā ar šo nolīgumu ir paredzēts sasniegt visus mērķus. Ar to mēs uh, nesasniegsim uh, to, ka šīs valsts tagad dramatiski strauji sāks attīstīties. Nē, tur uh, ir jādomā par plašāku DCI, uh, attīstības sadarbības uh, uh, instrumenta kontekstu, un ir skaidrs, ka šīs nolīgums arī iekļausies šajā sistēmā, un tas tā tiek arī konkrēti pateikts. Viens punkts, kuru mēs šeit diezgan plaši apspriedām ar ēnu referentiem, par to bija sarunas, ir jautājums par to, kā mēs vērosim, kā šis nolīgums tiks ievērots. Ar Šusterkungu par to runāju. Um, tātad viss nolīgums vēlākais pēc pieciem gadiem tiks atkal pārskatīts. Tā būs arī iespēja varbūt nākamajam Eiropas parlamentam uh, um, šeit izlēmīgi iesaistīties, uh, runājot par noliegumu pārskatīšanu, bet tas nav viss. Uh, ir arī paredzēta tā sauktā um, turpinātā novērošana, monitorēšana, un um, tiks novērots dažādas uh, struktūras, un tas ir tas uh, nolieguma punkts, kur kaut ko vēl varētu uzlabot, sniedzot mūsu piekrišanu. Uh, Mums ir uh, kopējā parlamentārā asamblēja un mums ir delegācijas. Mūsu pieņemtajā rezolūcijā tiek rakstīts, ka atbildīgie komiteja tas būtu jādara, tā būtu mūsu inta komiteja, bet uh, ceturtais nolīguma pants atļauj šeit dažādas iespējas radīt struktūras, vienojoties ar komisiju, kurā komisijas ierēģi un parlamentārieši kopā uh, varētu ar uh,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 bei dem großer Handlungsbedarf ist. Ich würde daher vorschlagen, dass wir auf dem Weg zur Ratifizierung an dem äh, Überwachungsmechanismus noch arbeiten, aber ähm, vorsehen, dass wir unser Ratificējot äh, vēl šo nolīgumu, uh, tomēr veikt uzlabojumus. Paldies, Lamsdarb kungs. Tagad došu vārdu ēnu referentiem no Tautas partijas. Tas ir Mato kungs, lūdzu. Sí, muchas gracias, presidente, y muy brevemente. Jā, paldies priekšsēdētājiem, pavisam īsi. Mm, vēlos apsveikt referentu ar šo ziņojumu. Jā, tik tiešām vienas minūtes laikā veikt apkopojumu desmit darba gadiem, sarunu gadiem, nu tas ir sarežģīti. Bet uh, varbūt viens minūtes laikā varu izcelt no līguma priekšrocības. Īstenībā kolēģis to ļoti labi izdarīja. Viņš izskaidroja, kāpēc tas ir labs un nepieciešams nolīgums, uh, tie ir pareizie. Ja vārdi, tie ir precīzie vārdi, un um, es domāju, ka šis nolīgums izbeidz juridiskās nenoteiktības situāciju, kas ir ļoti svarīgi. Tagad mums ir uh, garantēts uh, tiesiskais ietvars, uh, savietojums ar PTO noteikumiem, un teikšu vēlreiz, uh, tas uh, mums visiem bija svarīgi. Es nevēlos tagad runāt par visām klauzulām. Varbūt uh, ilgspējīga attīstība, nu, lūk, tas uh, ir piemērs tam, ka uh, līgumslēdzēs puses to skat nopietni. Un um, tagad uh, šis, šis nolīguma noteikumi tiek labāk harmonizēti ar ES noteikumiem. Mm, tam ir pievienotā vērtība. Es esmu no Kanāras salām. Es, tā ir uh, praktiski tāda perifēra uh, zona. Un, uh, lūk, mums ir, teiksim, uh, niedru cukurs, kas eh, tur tiek audzēts. Un eh, šis produkts ir svarīgs gan mums, gan, teiksim, Francijas aizjūras teritorijām. Un eh, šīs koncesijas, kas notiek ražotājiem ar tirzniecības nolīgumu palīdzību, tas bija bīstami ražotājiem, īpaši aizjūras teritorijās un periferijās teritorijās. Uh, Līdz ar to tagad nolīgums uh, šo situāciju uzlabo. Mums par to prieks, mēs par to esam iestājušies, un tas mums visiem ir ļoti svarīgi. Paldies, Šusterkungs, S&D. Paldies. Man uh, jāatceras uh, es un AKK valstu mm, kopīgā parlamentāra asamblēja Namībijā, mm, kuro esmu piedzīvojis. Uh, Uh, ar kolēģi, mm, bet, nu, Esmu dzirdējis uh, deputātu no Āfrikas vai uh, Karību jūras uh, teritorijas, uh, kurš būtu bijis sajūsmā par šo normatīvo priekšlikumu. Tas um, jāņem vērā. Es piekrītu, ka šis nolīgums piedāvā iespējas, bet tam arī ir riski. Ir jāveicina reģionālā integrācija, bet um, pār Dienvidāfrikas valstīm uh, ne uh, ietver visas Dienvidāfrikas attīstības kopienas uh, valstis. Mm, jāskatās, lai tas nekaitē integrācijai. Tad aizsardzības klauzulas, kas ir ļoti labas jūtīgiem produktiem un jaunu rūpniecības nozaru aizsardzībai. Uh, nu, ko tas konkrēti nozīmē, kā aizsardzības klauzulas tiks piemērotas, kad uh, lietas uh, strauji sāks attīstīties. Un uh, nevajadzētu novērtēt par zemu to, ka nu, gluži brīvprātīgi tur viss nenotiek. Dažreiz nepieciešams spiediens no ēs. Dienvidāfriku kā partneri mums situācija tā ļoti nevienlīdzīga. Arī Mm, pat Dienvidāfrikas Republika, teiksim, ir tāds uh, stiprāks partneris, kas ietekmē arī pārējās valstis reģionā, un lūk, šis spiediens valstis to parakst, un tagad uh, nepieciešama parlamentārā ratifikācija, un te man kaut kas jāsaka pilnīgi skaidri. Nav labi, ka komisija uzstāja, ka tam visam jānotiek līdz 1. oktobrim. Nu, protams, uh, runa jau nav par mm, desmit gadiem, uh, Um, kā ratifikācijas termiņu, visam jānotiek. Bet, um, jā, komisija piedraud, ka visam obligāti jānotiek trīs mēnešu laikā un tā cēkos sankcijas, un kas tad notiek ar partnerattiecību nolīgumu, kur tad paliek šīs partnerattiecības. Te var runāt par tādu nekaunīgu spiedienu, un tās nav gluži partnerattiecību garā, un dažreiz partneri var teikt arī nē. Uh, Un nu, tagad līdz 1. oktobrim mums ir 2,5, ne, tomēr 3,5 mēneši, un tas tomēr ir grūti. Bet es vēlos uh, izcelt, ko teica mm, kolēģis uh, Lambsdorfs - īstenošana monitorings. Pievienotā vērtība atkarība, atkarīga no īstenošanas un no monitoringa un no kontrolas iespējām, uzraudzības Un te runa nav par tirzniecību, tikai un vienīgi jāskatās, eh, kas notiek ilgtspējīgās attīstības nozarē. Un vai tas veicina tirzniecību vai kavē tirzniecību. Tas ir tāds visaptvērošs process un vēl es piekrist grafam Lamsdorfam. Mm, nu, atstāsim, tas arī izmantosim labi tās nedēļas, kas mums ir līdz ratifikācijai arī parlamentā. Uh, lai izlemtu, kā izstrādāt konkrētu sadarbības struktūru ar Dienvidāfrikas partneriem, kopienas partneriem, lai tas tiešām darbotos praksē, lai tiktu piemērotas uh, tās vērtības, kas mums ir kopīgas un kas ir svarīgas Eiropai. Paldies, nepamanīju kolēģi, kas te man tieši blakus, lūdzu jums vārds. Paldies. Uh, Nu, kolēģis, kam bija jāuzstājas, mm, acīm redzam, iemeslu dēļ nav šeit, bet uh, viņš kā ēnu referents sagatavoja savu viedokli, ko es arī nolasīšu. Viņš um, vēlas uh, labāk saskaņot uh, nolīguma noteikums ar PTO noteikumiem. Iepriekšējais nolīgums, iepriekšējais nolīgums nebija labi saskaņots. Atbalsta PP priekšlikumu dot piekrišanu uh, nolīgumam. Uh, EKR uzskatām, mm, ka vissvarīgākais ir mm, integrēt tirzniecības aspektus, lai Dienvidāfrikas kopienas valstis mm, bauda piekļuvi Eiropas Savienības valstīm bez papildu nodevam, muitas nodevam. Tad Eiropas Savienība var arī palīdzēt tirzniecības aspektiem, lai partneru valstis varētu labāk integrēties globālajā tirgu. Uh, un vērtības ķēnēs. Lūk, tas ir uh, vēstījums no kolēģa Kabala. Un tagad Helmut Šolts aizstās nākamā runātāja. Lūdzu. Es esmu ēnu referents. Tā man tad bija nepareizi atzīmēts, saka priekšsēdētājs, jo es arī, arī Austrumāfrikas kopienas uh, referents. Līdz ar to pilnīgi piekrītu Šusterkungam par eh, vienošanās saturu, bet, eh, bet papildu tam es, eh, man ir tehniski drīzāk institucionāli jautājumi par procedūru, jo pagājušajā reiz diskutējot par nolīgumu starp ES un DKPN, uh, Mēs vienojamies, ka tiksies tirgus piekļuves um, darba grupa un iespējams um, mēs gan no Namībijas, Vazelandu, Kodivāru un vēl dažas Afrikas valstis izņemsim no uh, šī uh, nolīguma. Līdz ar to man ir vairāk jautājumu referentam. Vai jums ir um, norādes uh, par eh, to, ka dažas Dienvidāfrikas vai Austrumāfrikas valstis nevēlas EPA ratificēt. Kāpēc tad vispār rodas šis spiediens, no kurienes tas nāk? Varbūt bija tāds apdraudējums. Un jūs draudot, teiksim, arī ar preferenču atsaukšanu, preferenču režīmu atsaukšanu. Man šķiet arī padoma tikai 1. jūnijā pieņēma lēmumu par um, Dakēpēnu un uh, Austrumāfrikas uh, valstīm, proti izlēma neparakstīt. At kāpēc uh, notiek šis spiediens, ja uh, Āfrika uh, nav ratificējušas vēl šo nolīgumu? kur īstenībā tam visam jānotiek līdz uh, 2016. gada oktobrim. Es to īsti nesaprotu. Un es domāju, to pašu teica arī Šustara kungs pēc tikšanās ar eh, AKK valstīm. Un atgriežoties pie PTO sanāksmes, pat Vācu Bundestāga pārstāvis no kristīgo demokrātu vidu eh, un NPP pārstāvis no mūsu rindām, līdz ar to viņus atrauc eh, tik sasteigta procedūra. Un, Viņš teica, ka šādi mēs neuzlabojam uzticēšanos un neveicinam to, ka tirzniecība sekmē attīstību, bet uh, tieši pretējo panākam. Te ir jautājums komisijai. Uh, Izskaidrot lūdzu juridisko pamatojumu vēlreiz. Jūsu ceļa kartei ratifikācijai. Un es būtu ļoti pateicīgs. Paldies! Paldies arī jums. Zaļo vārdā Ksakela, Skakela, Kellere. Bet es domāju, ka būs Judīte, kas runās. Jā, man šķiet, ka arī oficiāli bija pieteikts, bet um, ir labi. Jā, es izteikšos. Šuster un Šulc kungs uzdeva svarīgus jautājumus, un es viņam pievienošos. Uh, Kāpēc uh, tik ļoti steigties? Jā, Lamsdorf kungs uh, ieskicēja situāciju un bija garas sarunas. Uh, tiešām. Un tagad 10. jūnijā notika parakstīšana un līdz oktobrim jānotiek īstenošanai. Kāpēc? Kāpēc tik sasteigti? Kāpēc mums to vajag? Dienvidāfrikas valstis citādi zaudēs piekļuvi vai kā? Es nesaprotu, kāpēc tik ļoti jāsteidzas. Un nākamais jautājums. Mēs runājam par kontinentālo brīvās tirzniecības eh, zonu Āfrikā. Mums ir eh, reģionāla e EPA nolīgumi. Kā tas eh, sastarpēji ietekmē viens otru? ja Afrika vēlas kontinentālo brīvās tirsniecības jomu vai uh, reģionālajā EPA nolēguma nebūs tam šķērslis. Paldies, Marija! Paldies, uh, paldies referentam un uh, eh, ainu referentiem. Es uh, lielu interesi izlasīju Lamsdorfa kungu ziņojumu un arī Jo Hawkins ļoti interesanti izteicās. Mēs runājam par uh, īpašu ekonomisko partneru attiecību nolīgumu, un tas ir Kotonu nolīguma ietvarā. Un, un tur bija arī ietvarlēmums uh, parlamentā pieņemtais ar četriem pamatprincipiem, kas te netiek ievērot. Pirmais princips jāskatās, lai Eiropas uh, produkti netiktu pārāk subsidēti salīdzinot ar Āfrikas situāciju. Dažreiz eh, tas var notikt eh, attiecībās ar citām valstīm, īpaši runājot par lauksaimniecības produktiem. Un tik tiešām tie ir jūtīgi produkti, salīdzinot situāciju ar lauksaimniecību Āfrikas valstīs. Bet mums ir iespēja eksportēt mūsu produktus, veikt tādu dempingu, to pieļauj lauksaimniecības politika. Mēs daudz runājam par Ķīnu, par Ķīnas dempingu, bet arī no Eiropas puses notiek dempings Āfrikas virzienā, un tas uh, ir apgrūtinoši. Nu, lūk, tātad jūtīgie, jūtīgo produktu eksportēšanas režīms. Tad uh, robežu nodevas otrais princips. Nolīgumu garām partneru valstīm nav vairs iespējas manipulēt ar šiem robežu nodevam. Uh, Eh, pētījuma centrs, Āfrikas pētījuma centrs um, rāda, ka 3 miljārdi Āfrikā tiek zaudēti uh, šis uh, manipulēšanas trūkuma dēļ attiecībā uz robežu nodevam. Galu galā tas ir, tā ir iespēja Āfrikas valstīm pasargāt savu vietējo ekonomiku, un te jābūt klauzulai, lai tas ir tā, mums ir klauzula, kas uh, pieprasa aizstāvēt uh, vietējo ekonomiku, bet to ir grūti īstenot, un uh, vietēja ekonomika uh, mirs bada nāvē pirms uh, nabaga uh, paspēs kaut ko izdarīt. Un te tiešām jāpiekrīt, ka jābūt skaidram monitoringa mehānismam, lai ieviestu šo izklauzulas. Trešais punkts uh, - izcelsmes noteikuma apturēšana. Uh, Nu jā, eh, komisija saka, ka te veidojas tāds kumulatīvais aspekts, bet eh, kad Namībija eksportēs savu lielopu gaļu, tad viņam būs vairāk grūtību to darīt nekā Kanādai CETA ietvaros. CETA arī apgrūtinās eksportēšanu un izsasmes noteikumu ievērošanu. Un eh, ceturtais princips ir ilgtspējīga attīstība. Jā, mums ir šāds eh, princips ierakstīts, ko mēs tiešām paredzam, bet um, šī sadaļa nav, šis, šie, šie noteikumi nav obligāti pagaidām, diemžēl. Mm, domāju, ka Eiropa arī tā ļoti daudz ko iegūst. Mēs praktiski uh, Uh, par 86% liberalizējam Āfrikas tirgu. Un tas pat nav, tas pat ir vairāk par to, ko pieprasa PTO. Iekļaujot jūtīgus uh, lauksaimniecības un dzīvesaimniecības produktus, runājot par um, jūtīgu produktu sarakstu, es vēlos, lai šis saraksts būtu kumulatīvs. Mums ir vienošanās šobrīd, mums ir jūtīgi produkti, Dienvidāfrikai, bet tie nav tādi paši kā Namībijai, Svāzelendai un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūtīgais produkts nevajadzētu nokļūt Namībijas teritorijā, to transportēs, uh, izmantojot Dienvidāfrikas teritoriju. Un lūk, uh, šis produkts nenonāks tieši Namībijas teritorijā, bet izmantojot aplinkus ceļu ap Namībiju pa Dienvidu Āfriku un lūk, uh, viņš nonāks Namībijā caur Dienvidu Āfriku. Tieši tā, teiksim, uh, ja mēs runātu par Vāciju un Beļģiju, kur uh, jūtīga produkta status ir Beļģijā, bet nav Vācijā, tad izmantojot Vācijas teritoriju, produkts tomēr var nokļūt Beļģijā. Bet mēs runājam par problēmu, ka, ja nevar izmantot durvis, izmanto logu. Un, un teiksim, um, mm, um, mēslojumu jautājums. Namībijā uh, ir uh, ūdens resursu deficīts, tur šos mēslām vielas mm, nedrīkst izmantot, bet uh, izmantojot šos robus, tomēr um, produkti var nonākt valstī un Tā ir liela problēma. Tad pārskatīšanas klauzula. Pārskatīšanas klauzula pastāv, bet uh, um, šo nolīgumu pārskatīs tikai pēc kāda laika. Un uh, starplaikā jau būs izveidota piekļuve uh, pakalpojumiem, tirzniecībai un tā tālāk. Bet vai Āfrikas valstis šobrīd var jau mm, piekļūt Eiropas tirgiem. Es drīzāk domāju, ka piekļuves prerogatīvas būs Eiropai. Un nu, nevajadzētu aizmirst, ka mēs te runājam par attīstību. Jo attīstību nevar kompensēt pilnīgi nerko. Nulles. Nul, nulles iespējas panākt kompensāciju citā veidā. Un kolēģis atgriezās no Namībijas uh, Uh, konferences un uh, teica, uh, ka FAD 11. programmā tas tiks iekļauts. Tas nozīmē, ka FAD līdz 11. programmai būs jāizmaksā par pielāgošanās programmam. Tas nav normāli. Eiropai tas neko neizmaksās, un tur, kur ir pielāgošanās programmas, um, tur mēs nevēlamies maksāt. Jā, mēs varam atbalstīt uh, noliegumu, ja uh, Eiropai būs vairāk priekšrocība no tā nekā Āfrikai, un otrais, ja mēs uh, samaksāsim tomēr Āfrikai par trūkumiem, par deficītiem. Um, samaksāsim, nebūsim liekulīgi šajā ziņojumā. Un es vēlos, lai pavadošas klauzulas būtu efektīvas klauzulas. Šīs klauzulas tiešām būtu spēkā un uh, Hawkina teiktais um, jārespektē parlaments. Un cik mēs uh, šis nolīgums stāsies spēkā bez Āfrikas parlamenta piekrišanas? Nu, varbūt mēs neesam atbildīgi par to, kas notiek ar Āfrikas demokrātiju, bet, uh, kā kolēģi izdarīja, Namībija, Svalzilenda, Botsvāna, Gana, Kodivāra, Kenija – kas pretojas uh, brīvās tirzniecības nolīgumam, ka šīm valstīm nebūs piekļuvas Eiropai, ja neratificēs līdz 1. oktobrim, un nolīgums nav pat parakstīts. Tas nozīmē, ka viņam mazāk par mēnesi būs diskusijām parlamentā. Un turklāt AKK uh, starp, konf starp parlamentu konferences um, laikā man šķiet tikai viens viņu deputāts bija lietas kursā vispār par to, kas notiek. Tas nav savienojams ar demokrātiju. Um, mēs gan neesam atbildīgi par viņiem, bet mēs uh, noteikti nedrīkstam iznīcināt to, kas viņam jau panākts dem demokrātijas ziņā. Kolēģis, paldies! Uh, daudz kas izskanēja, īpaši no sociāldemokrāta puses. Kas ir interesanti nedaudz um, mūsinoši? Nu, šis ir uh, vismazāk uh, traucējošs, teiksim, vis, um, vismazāk negatīvs uh, EPN nolīgums, ko skatām. Mēs uh, esam ietvēruši labas klauzulas, geogrāfisko norēžu aizsardzības klauzulas, bet uh, ir um, problēmas. Šustrakungs, Marija, um, citi teica, kādas problēmas te ir. Uh, Mēs drīzāk runājam par tirzniecību, nevis palīdzību. Prioritāte ir tirzniecība. Un nu, mums ir klauzulas par. Mm, bet nav, teiksim, tādas klauzulas, kas paredz sankcijas, ja netiek ievērotas mm, cilvēktiesības. Tas man šķiet simptomātisks, simptomātiska problēma. Mm, kolēģi Dārlinga. Uh, teica, ka cilvēktiesība ievērošana šeit ir sliktāka nekā nolīgumā ar Kolumbiju un Peru un Kariforumu uh, valstīm. Par to būtu jārunā. Hokims uh, pieminēja vēl vienu lietu. Mēs nefavorizējam reģionālo integrāciju. jo tas nozīmē atsevišķus nolīgumus ar atsevišķām valstīm, un te parādās tāds sadrumstalotība. Tad nu, trešā problēma - pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, pilsoņu iesaistīšana. Es zinu, ka daži kolēģi vēlējās to pieprasīt, bet nu, nekas tāds nenotiek. Ceturtā problēma, ko kolēģi jau minēja, bet nu atgriezīšos pie tā tomēr. Uh, šis, šis spiediens PTO nepieprasa no komisijas uh, obligāti ievērot šo gala termiņu 1. Uh, oktobris. Nu, tas tiešām nav mūsu garā un tas, um, tas vienkārši nav korekti tā rīkoties. Līdz ar to man ir problēmas un šaubas par šo nolīgumu. Kristof. Wanna... Paldies. Jā, es arī redzu, ka tas viss notiek ļoti sāsteikti. Esmu zaudējuši desmit gadus uh, vedot sarunas. Uh, nevaru pat saskaitīt, cik daudz sanāksmi bija šajā komitejā un citās komitejās tieši runājot par šo jautājumu. Lai izvērtēju, lai varētu izvērtēt visu eh, šī saturu. Nu, kāds teiktu, ka mums eh, ne, būtu nepieciešams saprātīgāks darba grafiks, gribētu zināt, kā tas izskatās, ņemot vērā, cik daudz jau laika esam pavadījuši pie šī jautājuma. Uh, Taču uzskatu, ka konflikts drīzāk ir par to, kā mēs skatāmies uz Āfriku. Nu, došu jums vēl vienu perspektīvu, salīdzinot varbūt ar to, ko esam dzirdējuši šeit no kolēģiem. Mēs zinām, ka mūsu bāžas un debatas šeit uh, nav par to, kā tas varētu būt. Jā, par to, kā tas ietekmēs tirgus un pilsoņus, mēs to zinām. Bažas ir par to, kāds varētu ietekmēt mūsu Āfrikas tirdzniecības partnerus. Par to jau mēs runājam un uz to koncentrējamies debatēs. Sesdien um, pārakstīts šis dokuments, es sapratu, ka tas ir ļoti pamatots, demokrātisks var, process. Uh, Botsvānas tirdzniecības ministrs piedalījās, Dienvidāfrikas tirdzniecības ministrs. Uh, Tagad ir diskusijas par to, vai uh, viņi ir veikuši racionālu izvēli, lai parakstītu šo dokumentu, vai viņi ir izdarījuši to, kas ir viņu interesēs, par to mēs šeit debatējam. Un te es tikai redzu divus argumentus, kādēļ šī komiteja teiktu nē, jūs to nedarījāt savās interesēs, mēs labāk zinām nekā jūs Mēs esam izvērtējuši šo tekstu, jūs neesat sapratuši sēkas, mēs labāk zinām nekā jūs. Jo te ir tikai vēl viena opcija. Piedodiet, draugi, jums nav īsti pamata par šo lemt. Es uzskatu, ka šīs neoimperiālisms, ko mēs šeit dzirdam, ir ļoti skumjš, jo īpaši laikā, kad Āfrika ir daudz demokrātiskāka un attīstītāka, mēs tagad runājam par to, ka jā, šeit ir vairāk palīdzības nekā tirdzniecības. Laiks ir pagājis, un ja kādā brīdī Āfrikai ir nepieciešama vairāk tirdzniecība nekā palīdzība, tad tas ir tagad. Tādēļ, jā, mēs varam sapņot par vecajiem laikajiem, veciem konfliktiem, bet izvērtējot šo nolīgumu ir jāņem vērā Āfrikā tā ir šodien. Tās ir leģitīma demokrātija un viņu valdības pašas lem, kas viņiem ir labāk. Ja viņi ir parakstījuši šo dokumentu, esmu priecīgs ratificēt šo dokumentu. Čauts kungs īsi viena lieta par konstitucionālo un institucionālo procesu jautājumu. Varbūt varat atbildēt uz šo. Vai jūs zināt kādu konstitucionālu noteikumu um, tādā vai citā valstī, Āfrikā, kas viņiem ļautu piemērot uh, nolīgumu, par ko viņi nav vienojušies starptautiskā līmenī? Tas nozīmē, ka šeit mēs runājam uh, par uh, juridiskiem konstitucionāliem aspektiem. Tas nozīmē, ka rītdien, piemēram, uh, ierodas Kenijas prezidents un viņš arī saskarsies ar šiem draudiem par darba grafiku, kas nav saistīts ar konstitucionāliem noteikumiem noteikumiem, tad jautājums ir, ko mēs šeit darām. Vai mēs tiešām neiejaucamies iekšējos eh, valsts jautājumos, jūs tikko jūs runājat par demokratizāciju, un to visu mēs varam apsveikt jautājums, vai mēs neapdraudam visu šo jautājumu. Ne, vai nepārkāpjam juridiskos aspektus šajās valstīs? Langi, jā, protams, mums uh, ir uh, jādarbojas PTO satvarā. AKK tirgus, uh, uh, valstu pieeja tirgumu, atnāt PTO noteikumos un iespējams paredzēt izņēmumus no MFN regulējuma, tad jums ir uh, brīvās tirdzniecības nolīgums vai reģionālais nolīgums. Tādēļ mēs mēģinām arī noslēgt reģionālos nolīgumus, lai būtu preferences AKK valstīm un lai šīs preferences būtu spēkā. Es un Deivids, mēs cīnījāmies iepriekšējā sasaukumā, lai paredzētu ilgāku laiku un lai mēs varētu nedaudz atkarties no pētējo regulēm attiecībā uz tirgus piekļuvi. 2016. gada termiņš, tas ir pateicoties Eiropas parlamentam, ka tas ir sasniegts. Komisija daudz ātrāk to visu gribēja jau atrisināt. Ir institucionāls saktvars visam šim. Mēs te nebalstāmies tikai uz komisijas vai padomas lēmumiem. Tāda ir realitāte. Lai nu kā tagad Komisija ir iespēja atbildēt par gaļas produktiem no Kanādas, par iekšējām problēmām, par šo tirdzniecību palīdzību, cilvēktiesībām. Salīdzinot to visu arī sēdēk lūdzu. Monika. Paldies, labs rīts visiem! Paldies par lieliskām debatēm, kādas varējām uzklausīt šorīt. Es domāju, ka, jā, jūs esat dzirdējuši par parakstīšanu. Es pati piedalījos un varu apliecināt, ka ministri, tā skaitā arī Robs Deivis, bija ļoti apmierināti, kad viņi parakstīja šo dokumentu. Es domāju, ka tas tomēr kaut ko nozīmē. Viņi uzskata, ka šīs nolīgums vispirms ir godīgs, vienlīdzīgs, un to viņi arī nepārtraukt atkārto. Tad arī pateicos referentam par uh, rekomendācijām. Viņš tiešām ļoti akurāti aprakstīja, kāds tad ir šis nolīgums. Referents arī mums sniedz vēsturisko perspektīvi. Tad no šī viedokļa vēlos uh, norādīt, ka tagad mums ir iespēja uh, noslēgt šo sāgu, kas aizsākās daudzus gadus atpakaļ, 2000. gadā, kad o, bija runa par kotenu nolīgumiem un o, kur runājām, kā ir nepieciešami jauni nolīgumi, bija nepieciešami 12 gadi, bet, nu, ja skatāmies kāda situācijā, kā, kā valstīm redzam, ka tur ir vēl garāki termiņi. Tagad ir šīs līguma attiecības un pateicos priekšsēdētājiem arī Lange kungam. Uh, par to, ka jūs atsaucaties pareizo PTO kontekstu. Tagad mēs arī, jā, sasaucamies ar uh, PTO regulējumu. Tad es vēlos pakavēties pie aspekta, kas mums ir ļoti svarīgs, ir monitorings, ko minēja arī Šustarkungs. Mēs jau esam ņēmuši vairāk dažādas komentārus, ir bijušas diskusijas, mēs arī strādājam. Uh, pie šiem punktiem un vēl noteikti dalīsimies ar jums idejās. Sadarbosimies skaidrs, ka nolīgums ir labs tikai tik tā, cik īstenošana ir laba un tik tā, cik tālu īstenošanas monitorings ir labs un piedalās pilsoniskā sabiedrība. Mēs no tā neizvairīsimies. Tagad jautājumi. Vispirms gribu norādīt uz to, ka Bocāna un Bolīvija abas eh, sāk citā pozīcijā. Tas ir 80 un Bolīvijai 121, taču mēs paredzām viņiem arī šīs duty free kvotas. Tādēļ arī uzreiz es gribu runāt par tirgus piekļuvas regulējumu. Vispirms par šo reģionu. Jā, Viņi sāka ratifikācijas laiku ļoti laicīgi. Tagad nav tā, ka viņi ies uz parlamentu ar tekstu, ko viņi nekad nav redzējuši. Nē, visas trīs valstis ir par šo daudz diskutējušas, un eh, viņi būs arī šī ratifikācijas pro, eh, procedūra. Arī Šalts kungs eh, teica pareizi, mēs neko te nepiemērosim Eiropas Savienībā, pirms viņi neratificē. Uh, valstīm ir jāparaksta un jāretificē. Šeit nav 2008. gads, kur mēs izstrādājām uh, tirgus piekļuvis regulu balsoties uz pārakstu, pat ne uz pārakstu, bet vienkārši uz kaut kādu sākotnējo vienošanos. Un te mēs tiešām uh, ņirgājāmies par šīs valsts demokrātijām. Mēs te jo, vienojamies un. Uh, Atcerieties vienmēr Bolīvijas situāciju. Viņi pat nevar sapņot par GSP, plus, jo ir jārespektē dažādas konvencijas. Vēlreiz pateicos par PTO kontekstu, ko jūs minējāt. Un atcerieties, kad jūs runāsiet arī par deleģētajiem aktiem, tas viss tuvojas, jo galvenais ir, mums ir jābūt vienlīdzīgiem attiecībā uz visām valstīm, kas ir vienāda attīstības līmenī. Tālāk jautājums par to, ka mums ir jāizskat šī nosacījuma detalizētāk. Eksporta nodevas ir paredzētas pāpi. Nav paredzēta uh, eksporta nodokļa atcelšana. Es pie tā personīgi esmu strādājis, lai neliektu viņiem šādu ienākumu avotu lūdzu. Ļaujiet mums uh, to pateikt skaidri, eksporta nodevas joprojām piemērojas. Tālāk uh, par par šīm eh, infant industries. Arī par to uh, mēs runājam. Tātad eh, nozars, kas sāk uh, tagad knapi attīstīties, arī par to ir īpaši nosacījumi. Tātad par lielopu nozari. SPS. Viņi var paredzēt arī šīs duty free kvotas, bet ir jāsniedz viņiem arī kapacitīte kapacitāti. No rīta jau apmaināmies ar viedokļiem, jau Digijas Ante auditori strādā, lai viski, um, kas izskata visu preču klāstu, neaizmirstiet ar Namībiju, mums ir akvakultūra. Un ir šī SPS eh, um, nosacījuma ar Botsānu problēma ir tāda, ka ir šie bufalo un arī citi lielopi, kas klaiņo un savā veidā viņiem ir jāspēj reģionalizēt lielopu ražošanu. Mēs pie tā strādājam un es, jā, ceru, ka mēs arī šeit varēsim garšot uh, garšīgo gaļu, ko mēs ēdām Botsvānā. par tirdzniecību un godīgumu attiecībā uz PTO mēs varam runāt par dažādajiem līmeņiem, taču 80% ir ļoti zems līmenis. Mēs ceram, ka visi PTO domās arī, ka tas noseks šos substantial trade tālāk par šiem jutīgajām uh, precēm, izņēmumiem. Tad um, arī Mozambikai cits priekšlikums, bet priekš, priekšlikums ir vienāds. Tad ir šis saku, tad ir Mozambika. Un tad mēs uh, diferencējam to, uh, kāds, uh, kas mums ir ar citām valstīm un kas ir ar Dienvidāfriku. Es nezinu, kā mēs to visu varam apiet, un mēs nekādā gadījumā nedodaramies ar dempingu, godīgi sakot. Uh, Mūsu subsīdijas ir tiešām, un tas, ko pārdodam, ir ļoti konkurētspējīgi. Mēs te nevaram runāt par preču dēmpingu. Tālāk par jauno brīvās tirzniecības no, nolīgumus Argentīnī kundze jautāja. Mēs esam izveidojuši ļoti labu salīdzinošo šo slieksni, jo daudzos nolīgumos ir izcelsmes noteikumi, kas ir uh, savietojami. Tad, uh, jā, Turēsim izdarīt secinājums par visu šo, un šie izcelsmes noteikumi ir paredzēti valstīm, kurām ir uh, ir vēl jāpalielina pievienotā vērtība. Tas ir ļoti svarīgs vēsturisks aspekts. Jāskata, mm, kā var Āfrikā radīt pievienoto vērtību un nodarbinātību. Tad arī minēšu Aid for Trade atbalsta izniecībai. Te mums ir ļoti skaidri jāsaprot, kas jau ir paveikts Lui Mišela komisāra laikā, kad viņš strādāja vēl pie šiem jautājumiem, bija pieņemts lēmums dubultot reģionālās aploksnes. Šodien jūs sakat, jā, tā ir tāpat nauda, jā, tā ir tāpat nauda, bet arī nav tāpat nauda, jo šim reģionam reģionālā aploksne, kur tiek paredzēts uh, reģionālais atbalsts, 1,3 miljārdi. Uh, Kad mēs runājām par nacionālām indikatīvajām programmām, tad uh, tā daļa, kas tiek paredzēta tirzniecībā, ir 3,3 miljārdi. Tas viss ir palielināts, protams, kā mēs uh, uh, nevaram novērot palielinājumu tagad, jo tas bija lēns pirms 11. CDF, iespējams tas nebija pašī gudri, varbūt gudrāk būtu bijis tad arī citādāk, bet mēs negribējām šo. Uh, nosacījumi. Mēs viņiem astoņi tāpat būtu piešķīruši, bet tiešām tas ir jāparedz nolīgumā, kur viņi var tik tiešām būt labam no tā visa. Bet arī pat visu agrāk piešķirto palīdzību šīs valsts nav pilnībā izmantojušas. Es nezinu, vai kolēģi vēlas ko sacīt, papildināt. Labi, laikam esmu nosagusi visu, nu, ja neesmu tomēr uz kaut ko atbildējis, tad norādiet par ilgspējības sadaļu cilvēku tiesībām. Viena lieta - pārpratums. Tātad viss šis ēpas uh, ir saistīts ar kotunu nolīgumiem, neesam samazinājuši standārtus, tas arī nenotiks, ja mēs vēlamies ievērot mūsu mērķus. Tālāk par to, ko mēs saucam par ilgspējības sādaļām. Mēs vēlamies tiešām redzēt, lai piedalās uh, pilsoniskā sabiedrība, un tas izriet no manas iepriekšējās pieredzes arī, kā arī fórumu pilsoniskā sabiedrības līdzdalība ir visai grūti nodrošināma. Uh, Te mums ir nepieciešama palīdzība arī no Eiropas parlamenta. Tas ir daudz uzticamāk, ja jūs varat mums palīdzēt rast partnerus, lai uzraudzītu visus šos uh, nolīgumus. Mēs esam komisija, DEFCO ir apņēmis pilna paredzēt naudu visiem šiem uh, aspektiem ilgspējības attīstībai. Tagad nerunāšu par katru uh, projektu par globālajiem vērtības ķēdēm. Arī mēs runāsim pēcpusdienā par tur būs atsauc. Tad, tad um, ir jārunā par pret korupciju, bērnu nodarbināšanu, homofobiju un citi specifiskie elementi, kas jau bija kotono nolīgumos, un tas viss tagad ir jāizteno praksē, jāīsteno reāla uzraudzība, lai piedalās valdības un piedalās pilsoniskās sabiedrības. Uh, Sītas darbā tā ir viena lieta, ko ļoti augsti novērtē pilsoniskā sabiedrība, ar ko regulāri mēs tikāmies sarunu procesa laikā. Viņi vēlas piedalīties, viņi vēlas runāt ar valdībām. Un dažkārt tas tiešām eh, maina lietas. Nekādā gadījumā mēs nesamazinām standārtus, nekādā gadījumā tas nenotiek cilvēku tiesību jomā, ilgspējībā. Esam visu to saglabājuši, kā to visu īstenot. Te man ir nepieciešama jūsu palīdzība toolbox um, rīku kaste. Vai nu tā ir pilna vai nē, to neviens nezina, bet ir ļoti svarīgi pareizi izmantot rīkus. Un monitorings iespējams ir svarīgākais un preferences. Ļaujiet man sākt ar um, to, ka vienotā tirgus komitejā mēs arī runājām par viesabonēšanu. Pirmo reizi dzirdu šo jautājumu uh, tirzniecības komitejā, bet uh, te drīzāk. Uh, runa nevis par viesabonēšanu, bet par bifeļu klejošanu, jā, roaming. Skaidrs. Tātad bija virkne e, atbalstošu izteikumu, un par to paldies. <clears throat> Arī Kristofers Fjellners izteicās pozitīvi, un es domāju, ka priekšādātāji bija svarīgi tas, ka jūs norādījāt to, ka šis datums ir mūsu datums, tas nav mums uzspies, mēs To panācām sarunās, un tā ir Eiropas parlamenta veiksme, ka tagad varam rīkoties uh, tā, kā izlēmām šādā grafikā, laika grafikā. Par dažiem jautājumiem, uz kuriem atbildēja komisija, neko daudz neteikšu, tikai vienu lietu. Šusterkungs teica, ka nav liela entuziasma AKK parlamentāriešu uh, vidū, ar kuriem viņš tikās uh, asamblējas laikā. Es to saprotu, bet es gribētu jūs aicināt uh, uh apsvērt tās valsts, kuras nav ākākā valsts, bet attīstības valstis. Šeit ir milzīga diskriminācija pret virkni attīstīto valstu, attīstības valstu, uh, mūsu kolonālās pagātnes dēļ, kas noved pie kaut nu un tā tālāk. Mēs joprojām esam tādā postkoloniālā sistēmā rākākā, un tāpēc dažas privileģijas tagad ir zaudētas, jo tās tiek iekļautas plašākajā PTO atbilstības sistēmā. Es saprotu, ka jūs nesat entuziastiski, bet uh, es domāju, ka pilnīgi noteikti PTO ir tā vieta, kur tas jāregulē. Es negribētu iet tik tālu, kā uh, Kristofers sakot, ka tas viss ir neoliberālisms, bet uh, tiesības tur ir. Tie ir likumīgi ievēlētu valdību pārstāvi, kur ir parakstījuši vienošanos. Un tas būtu aroganti no mūsu puses viņiem tagad teikt, uh, jūs nezināt, ko jūs darāt. Bet es dzirdu uh, tam līdzīgs izteikums šeit. Es domāju, ka tās ir suverēnas valstis, ar kurām mēs uh, vedam sarunas uh, oficiālā līmenī uh, Un tās pilnīgi spēja apzināties, ko tās dara. Tomēr par vienu jautājumu biju nedaudz pārsteigts. Da, kāds teica, ja nemaldos, tā bija, idumā arī vai kāds cits, ka neviens nezinot, ka parlamentārieši nezin, kas notiek sarunās par šo uh, Uh, vienošanos, bet mēs taču vedam sarunas jau gandrīz desmit gadus, un tas nav mūsu uzdevums informēt Āfrikas parlamentāriešus. Tas ir viņu valdību uzdevums, uh, Āfrikas politisko partiju uzdevums, kam par to ir jāpūrā, jā, jārūpējas. Bija desmit gadi, lai to izdarītu, un tagad uh, man šķiet, ka mēs esam pienākuši uh, Eh, nonākuši pie brīža, kad eh, ir jābeidz sarunas, ir, eh, viss ir pieņems un jāratificē. Pēdējais punkts - monitorings. To mēs apspriedām. Tas ir tas punkts, kur mēs vēl varam kaut ko panākt un ko mēs arī kopīgi varam darīt. Jo ir monitoringa mehānismi, šis te kopējais, kopējā komiteja, uh, Varbūt tur mēs varam kaut ko no mūsu komitejas viedokļa darīt, par to mums vēl nav skaidrs atbildes, bet laiku līdz ratifikācijai mēs varētu izmantot, lai uh, uh, to visu iedarbinātu un lai tas viss darbotos. Jo galu galā ir taču tā, ka tik daudzās uh, pārskata klauzulas uh, plus 116. panta klauzula darbosies tikai tad, ja mēs zināsim, par ko mēs runājam. Un tur ir vajadzīgi monitoringa mehānismi, un tas mums lūdzētu jādara. Bet es uh, priecājos, ka tas viss tiek atbalstīts. Paldies! Lielas paldies! Marija Rena, viena minūte, un tad uh, viena minūte. Ja tikai īsa piezīme. Uh, Tāpēc, ka valdības ir parakstījušas un tāpēc uh, viss ir uh, uh izdarīts tās sakot, tad mēs arī sakam, tā kā komisija padomu visu ir izdarījis, tad parlamentam te nav ko teikt. Nē, nu viņi ir parakstījuši uh, un tik un tā mēs te pa, par to runājam uh, parlamentā. Un es vienkārši teicu, ka Āfrikas valsts to ir parakstījuši un arī tāpēc viņiem parlamentā par to ir jārunā. Uh, Nevar taču uh, mēneša laikā visu izdarīt, tur ir jābūt saprātīgiem termiņiem. Šobrīd mēs izskatās uh, noliedzam uh, to, ka ir jādiskutē uh, Āfrikas parlamentos, uh, tāpēc, ka mēs prasām ļoti ātru ratifikāciju. Jo tas ir tā, ka it kā mēs teiktu, mēneša laikā jums jāratificē TTIP. Nē, nu tā nevar, uh, nevar draudēt, ka tad zaudēsim visus labums. Mums ir jārespektē arī Āfrikas demokrātija. Pavisam īsi atbildēšu. Pēc būtības es pilnībā piekrītu, bet tas nav mūsu ziņā tagad dot rīkojumus Āfrikas valstīm, runājot par to, kā tās organizē ratifikāciju. Tas ir viņu ziņā. Runātāji runā bez mikrofona. Okay. Labi, liels paldies visiem. Šolca kungs, ļoti, ļoti īsi. Before... Uh, Tā kā jūs tikko pieminējāt monitoringu, es pilnībā piekrītu, bet pirms mēs nonākam pie monitoringa, mums vajadzētu zināt, kāds ir skaidri laika grafiks par deleģētiem tiesību aktiem, jo kā mēs rīkosies tajā kontekstā. Komisija, lūdzu. Laika grafiks deleģētiem aktiem. Very good question. Ļoti labs jautājums. Būtībā um, laiks jau ir sācis ritēt, bija pirmā sanāksme, kas ir dalīto aktu procedūrā, un tagad uh, tas uh, tiks virzīts uz padomu un parlamentu, un bumba būs jūsu laukuma pusē. Un mēs būsim jūsu vergi, Un jūs būsiet mūsu vergturi un teiksiet, kas mums jādara. Tātad nākamais 20. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš un balsojums uh, notiks mūsu nākamajā sanāksmē 13. un 14. jūlijā droši vien. Paldies! Tagad uh, mums ir viens minūtes pārtrauk. And, uh... Un tad sāksim koordinātoru sanāksmi pēc šī pārtraukuma. Tā būs aiz slēgtām durvīm, un tikai dažiem būs tiesības šeit palikt.